radītu pievienoto vērtību Donavas reģionam, kā arī pilsoņiem, kas tur dzīvo, ir 115 miljoni. Paldies! Komisār. Paldies komisārkungam! Diskusijas ir pabeigtas. Balsošana par šo jautājumu notiks ceturtdien, 2012. Nākamais darba kārtības punkts ir komisijas paziņojums par cilmes šūnām. Eh, gribu sveikt komisāru Dālī. Ready, komis Un komisāri, kad jūs esat gatavs, jums eh, uzreiz tiek dots vārds. Priekšsēdētāji, godējumi deputāti. E, pēdējo desmitgažu laikā zinātniskie pētījumi ir devuši iespēju izmantot cilmešūnas medicīnā. Šo cilšu un izmantošana ir eh, palīdzējusi rast eh, labas ārstēšanas rezultātus daudziem smagiem slimniekiem, tā skaitā tādiem, kas tieši no leik, leikēmijas. Tā, eh, tāpat arī šīs šūnas palīdz ārstēt citas ģenētiskas saslimšanas. Tāpat arī pieaugušo cilšu šūnas. Eh, uzrāda veiksmīgi potenciāli. Tomēr ir jāveic pētījumi attiecībā uz eh, iespējamo eh, abu veidu cilbešūnu darbību dažkārt šādas ilgas šūra izmantošana ir ar slimību tālāk nodošanas riska, tāpēc ir izveidots Eiropas likumdošanas e, ietvers attiecībā uz cilvēku e, šūnu izmantošanu Eiropā. Tomēr vēlos norādīt pavisam skaidri vienas pašas dalībvalstis. valstis ir tās, kuras lēmj par to un kādā veidā izmantot eh, cilmes, asins cilmes šūnas. Eiropas Savienībai nav kompetence, lai harmonizētu cilmes šūnu izmantošanu. Eh, attiecīgā direktīva eksplicīti norāda, ka Eiropas Savienība neiejaucas nacionālajos lēmumos par to, eh, vai tiek vai netiek izmantotas kāda specifiska veida cilvēku šūnas. Tomēr, ja dalībvalsts ir izlēmusi lietot nabasaitas cilmes šūnas, tad tai ir jāizpild eh, kvalitātes un drošības prasības, kas ir norādītas direktīva aizsargāt sabiedrības vesel, veselību un pamatiesību ievērošanu. Eh, es piekrītu, ka ir ļoti nozīmīgi sniegt precīzu un objektīvu informāciju pilsoņiem par uh, nabas saitas cilmes šūnu izmantošanu. Šādas informācijas sniegšana ir vēlreiz norādu dalībvalsts kompetencē. Komisija aicina dalībvalsts uzņemties eh, šādas darbības. Un visbeidzot gribu norādīt, ka komisija regulāri uzrauga eh, attiecīgās direktīvas transponēšanu un ieviešanu. Komisija ir pieņēmusi paziņojumu pār direktīvas piemērošanu E, kas tika nosūtīti parlamentam pagājušā gada janvārī. Paldies, paldies komisāru, un tagad uzklausīsim runātājs no politiskajām grupām. Vispirms es dodu vārdu Līzes e, kungam, kurš izteiksies tautas partijas grupas vārdu. Paldies, priekšstādāja kungs, augstgadātais komisāra kungs. Jauki, ka jūs arī šeit vēl vēlajā vakar stundā esat ieradies, lai ar mums diskutētu par šo nozīmīgo jautājumu, dārgie kolēģi un kolēģis. Cilmes šūnu pētīšana dod daudz iespēju tiem pacientiem, kuriem mēs šodien vēl nevaram pietiekami palīdzēt, bet daudz vēl ir uh, pamatstudijās un ir daudz nedrošība, bet ir arī jau aptuveni 70 slimības, kuras var ar pieaugušo un arī ar uh, nabas saites asiņu uh, šūnām, nu vismaz palīdzēt pacientiem, kas uh, no šīm slimībām cieši. Dabasaitas asiņu cilmes tiek, eh, šūnas tiek izmantotas eh, transplantējot, eh, veicot transplantācijas, to var dot bērniem, piemēram, leikēmijas slimiem bērniem, transplantējot šādas šūnas. Bet ir arī, teiksim, problēma. Dažās šaurās jomās ir nepieciešama dziļāka pētniecība. Tādēļ uh, ir nepieciešams, lai uh, atbalstītu dabas saites asiņas ilmas šūnu banks. Mēs varam to inicēt, mēs nevaram noteikt, ka tam tā ir jābūt, bet nu, no otras puses arī uh, citi uh, darbīs vai tos nedrīkst uh, aizliegt un vecākiem jāpieņem lēmums pašiem. Uh, valstī jāinformē par iespējām un riskiem. Mums ir nepieciešami skaidri standarti kvalitātei un drošībai. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nekas netiktu piedāvāts tāds, kur uh, cilums šuns uh, nebūtu kvalitātes uh, principiem atbilstošs. Mums ir nepieciešams prioritātes pētniecībā šajās jomās, jo tā tieši skar pacients un jārūpējas par to, lai vecāki varētu pieņemt lēmumus. Lai šīs nebasaits asiņu uh, cilmes šūnas vienkārši netikt izmest ārā, jo tas nākotnē citiem bērniem vai arī viņu pašu bērniem varētu būt nozīmīgi. Un es domāju, ka mūsu kompetences ietveros mums jārīkojas. Mēs varam darīt daudz. Paldies. Danke, Auha Līze. Paldies, Līzes kungam. Tagad Rīs kundze liberāļu vārdā. Paldies! Priekšsēdētāji komisāri, dārgie kolēģis, vēlos pateikties arī saviem kolēģiem. Eh, līdzreferentiem, ir tīpaši Pieteram Līzēm, Aloisam Pēterlem eh, pār šo ļoti nozīmīgu iniciatīvu pār nabasaitas šūnām. Eh, šī atklājumi ir jau 20 gadu garumā palīdzējuši nodrošināt medicīnas attīstību, izmantojot cilmes šūmas, un šodien to, tās var izmantot vairāk nekā 80 slimību ārstēšanā, tā skaitā vēža ārstēšanā, smadzeņu vēža, atsevišķi autoimūno, atsevišķi reto slimību ārstēšanā ārstēšanā saraksts var sakot tikai pagarinās. Un neraugoties uz to visu, tikai viens eh, procents eh, šo cilmišūnu tiek saglabāts, ņemot, neraugoties uz eh, daudzo piedzimšanu skaitu Eiropā. Un mums ir jālūdz komisijai sadarbībā kā jau to norādīja komisārs ar 27 dalību valstīm informācijas kampaņu, apzinot nāko, nākotnes vecāks, lai š, tas varētu kļūt par pašsaprotamu e, parādību, e, ar kuras palīdzību ir iespējams dāvāt dzīvību divas reizes. Tas ir iespējams transponējot šo direktīvu par e, šūnu un audu e, kvalitāti, un mūsuprāt ir ļoti nozīmīgi, lai Eiropa varētu varētu mudināt dalībvalstis vienkāršot savas procedūras akreditācijas sistēmas eh, dzemdību namos. Dažkārt šīs sistēmas eh, ir eh, ļoti rētas, lai varētu saglabāt nabas saites cilmes šūnas, to apliecina skaitļi. Mēs, ne, mēs nevaram pieļaut to, ka turpinās strīdīgā situācija par šiem jautājumiem. Uh, vai šie jautājumi būs eh, valsts vai privātā eh, sektorā, un lai nevaldītu klusēšanas likums pār šo tehniku, eh, te, klusēšanas likums pār šo tehniku, un gribu arī norādīt, ka vairāk pazīstam profesori ir aicinājuši izmantot šo dzīves iespējas nodrošināšanu. Aukens kundze. Uh, e Priekšstādātāji kungs. Jā, protams. Arī es piekrītu teiktajam par to, ka šīs uh, nabasājas asiņcilnu šūnu datu bankas uh, jāveido. Jāsaglabā nabasājas asiņu šūnas, cilnu šūnas. Un es uh, nedomāju, ka vajadzētu uh, runāt par uh, transplantāciju tā iespēja, kāda ir izmantojot vienkārši šīs asins, manuprāt, tas nav tas vissvarīgākais, bet svarīgāks, manuprāt, ir tas, ka tiek pieņemti noteikti drošības standarti. Līdz koncerts arī uz to norādīja. Piemēram, mēs šodien vēl tā īsti nezinām, kādas iespējas vēl izrietēs no šīs pētniecības. Tādēļ ir nepieciešams veidot šīs datu bankas Tām jābūt arī publiski pieejamām, un visiem jābūt iespējai tās izmantot, izmantot dažādām ārstēšanas eh, metodēm. Un ir nozīmīgi norādīt uz to, ka eh, šeit var slēpties arī eh, tāds kā lamatas, piemēram, vecāki tiek aicināti tā kā maksāt par viņu bērnu drošību, proti drošību viņu bērniem, un tad uh, tiek prasīts no vecākiem, lai tie iemaksātu, un tad uh, šīs asins tiek saglabātas. Ļoti reti ir tā, ka uh, Uh, pēc tam uh, paša bērnam ir nepieciešama ārstēšana ar šīm uh, nabas saites asiņcilmas šūnām. Es domāju, ka šīm asinīm jānāk par labu pamatpētniecībai un arī ārstēšanai kopumā. Uz to jākoncentrē uzmanība, nevis uz kādām citām lietām. Man dažkārt pilnīgā pat liekas, ka vecāki tiek maldināti un viņi varētu uh, gūt tādu iespēju, ka ja viņi eh, nesaglabā šīs eh, dabasaits eh, asiņcilvas šunas, tad viņi kaitē savam bērnam. Un ir žēl, ja šis materiāls vienkārši pazūd, pazūd ja par to netiek runāts. Tagad Matijas kundze govārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri, es uzskatu, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs lai mēs nedzīvotu mēlos, ne patiesos solījumos, jo šobrīd mēs balstāmies uz daļu informācijas, kas nav patiesa. Eiropa ir atzinusi, ka eh, nesasniedz pat vienu procentu uh, Uh, šo cilvēku šūnu uzkrāšanu, un iespējas ir ārkārtīgi lielas, lai varētu ārstēt slimības, tā skaitā tādas kā Alzheimers un vēl daudzas citas slimības, kas tiek uzskatītas par retām. Mēs uh, uh, Mūsu pienākums ir likt vecākiem apzināties ka bērnu cilmes šūnas uzkrāšana dod iespēju ārstēt viņus no slimībām nākotnē, taču mums ir jābūt atbildīgākiem, ka tas nav pietiekami, jo šis nepateisais solījums maksā ļoti dārgi - trīs ar pusi minimālās algas. Eh, risinājums ir veidot eh, publiskās eh, cilmes šūnu bankas, jo tikai tādā veidā mēs varēsim nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvu un efektīvu ārstēšanu, kā arī e, egalitāru izmeklēšanas iespējas visiem un neizmantot šīs cilmes šūnas kā vēl vienu komercializācijas priekšmetu. Es uzskatu, ka mums ir jānāk e, klajā ar augstākām prasībām, un mums ir tas jādara līdztiesības vārdā. Paldies, Pēteris Kungs, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra Kungs. Es patiešām atbalstu jūsu interesi par šo jautājumu un par to, ko mēs šeit kopā darām. Man liekas, ka tādējādi mēs kļūstam tuvāki pilsoņiem. Es esmu arī referents, eh, kas strādā pie dokumenta par eh, uz ūdeņraža bāzes balstītu transporta līdzekļu reģistrāciju. Es gribēju zināt, kāds ir jūsu personīgais viedoklis, tad, kad mēs runājam par šo problēmu. Šeit es nerunāju ne tikai par vecākiem, bet arī par citiem cilvēkiem, kas strādā ar šādām lietām. Runājot par to, ka komisijai būtu jāveicina dalībvalsts pieņemt attiecīgas pasākums šajā jomā. Pašlaik mēs redzam, ka labas lietas tiek laistas vējā, lai gan tās varētu izmantot kā veselības avotu nākotnē, kaut vai varbūt citu cilvēku veselības avotu. Mums ir nepieciešama stratēģija, mums ir jāzina, ko mēs atbalstam, mums ir jāveicina, ka šeit iesaistās arī vecāki, mums ir jāparāda cilvēkiem, ka mēs esam viņu pusē un strādājam viņiem par labu. Paldies! Tagad pārējiem pie brīvā mikrofona, saka priekšsēdētājs. Un tagad dod vārdu Kansjānu kungam. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri. Lai gan jau ir diezgan vēls, man liekas, ka šis ir svarīgs jautājums, kam ir jāpievērš uzmanība. Šādu šūnu terapeitiskā izmantošana ir jāatbalsta. Mums ir jāatbalsta informatīvu kampaņu organizēšana, lai cilvēki gūtu zināšanas par šādu šūnu izmantošanas iespējām. Šīs informatīvās kampaņas ir jāorganizē dažādos līmeņos, ne tikai Eiropas līmenī. Tika teikts, ka šis nav Eiropas kompetences jautājums, bet ja mēs runājam par 2004. gada 23. direktīvas ieviešanu un par kvalitātes standartiem orgānu ziedošanai, tad eh, šeit varētu arī attiecināt šīs prasības uz cilmes šūnām. Mēs varētu harmonizēt procesus visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, nodrošinot, ka visiem vecākiem un bērniem ir vienādas tiesības un tiek izmantot vienādi standarti. Mums ir nepieciešams nacionālās un Eiropas cilmes šūnu bankas un jānodrošina arī piekļuve šīm bankām un arī eh, šūnu uzkrāšana. Nākošais runātājs Kelī kungs. Pavisam nesen šis jautājums bija ārkārtīgi pretrunīgs. Tagad vēlēšanā šis jautājums pat netiek īpaši pieminēts. Protams, ka medicīnas zinātne pavirzījusies uz priekšu, Un šādas pētniecības kvalitāte dažādās institūcijās ir dažāda, tas pats attiecas arī uz ārstu darbu kvalitāti. Tomēr mēs redzam, ka progress ir panākts un mēs redzam, ka šīs šūnas var izmantot 70-80 slimību ārstēšanā. Tas mums būtu jāatbalsta, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka šāda veida pētījumi un institūcijas tiek atbalstītas. Bet kā jūs jau komisāri norījāt, daudz kas būs atkarīgs no pašām dalību valstīm. Runājot par konkrētas situācijas attīstību un, protams, arī sekošanu uh, Eh, lietu attīstības progresam. Sinklērs kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau daudzi mani kolēģi teica, šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums un debates. Tas ir jautājums, par kuru ir jārunā ne tikai šeit, šajā zālē, bet arī pēc iespējas dažādos līmeņos. Šis ir jautājums, par kur man vēl pašai jānoformulē savs viedoklis, jo man ir pretrunīgi viedokļi, galstoties gan uz manu katolu, katoļu audzināšanu, gan uz arī modernajiem uzskatiem. Komisār, tas, ko jūs teicāt, ir pilnīgi pareizi. Šis jautājums jāatstāja dalību valstu ziņā, jo kultūras un reliģiskās atšķirības Eiropas Savienībā ir jārespektē. Uh, un nevarētu būt nerunas, ka dalībvalstīm šeit atņemtu kompetenci. Paldies! Sinklērs kundze, tagad Mikulašik kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri. Daži vārdi par nabasaitas asins cilnes šūnām. Šādu asiņu iegūšana no nabas saitēm, kuras iepriekš vienkārši izmeta, var kalpot par būtisku šādu šūnu avotu nākotnē. Šīs sūnas varētu izmantot vēža un vismaz 70 citu slimību ārstēšanā. Es gribu šeit jautāt, kāpēc tikai vienā procentā gadījumu tiek šīs te šūnas saglabātas. Jā, mēs varam teikt, ka dalību valstu ziņā tas būtu jāatstāj, bet komisija arī varētu, piemēram, sniegt informāciju vecākiem par to, cik liels eh, labums varētu būt no šādu sūnu saglabāšanas un varētu atbalstīt arī pētījums šajā jomā, un šeit es eh, runāju kā cilvēks, kas iepriekš strādājis ar terapeitiskām metodēm. Tagad Kraulī kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāru par iesaistīšanos šī jautājuma risināšanā. Es gribēju teikt, ka viens risinājums tam šaubām, kas tika izteikts, varētu būt, ka nacionālo reģistru varētu izmantot kā resursu, lai nodrošinātu šādu šūnu izmantošanu nākotnē. Tādējādi mēs varētu atrisināt tās grūtības, piemēram, kas ir saistītas ar glabāšanas izmaksām. Pašlaik mums jau ir Nacionālā asiņu banku sistēma, kas nodrošina kvalitātes prasību ievērošanu. Tas varētu palīdzēt arī atrisināt šī gadījumā problēmas. Kolēģi uzskata, ka šādām šūnām ir lielisks potenciāls slimību ārstēšanā nākotnē, tomēr mums nevajadzētu dot nepamatotas cerības, jo bieži balstoties uz jaunajām tehnoloģijām, šādas cerības tiek dotas. Bet mums ir jāpamatojas uz zinātnisko pētījumu rezultātiem, lai nodrošinātu, ka tos rezultātus, kurus sola, patiešām var arī nodrošināt. Paldies tagad vārds komisāram Dalī apkopojumam. Paldies, priekšsēdētāji. Bez jebkādām šaubām tiek augsti vērtēts progress, kas ir panākts eh, celmas šūnu izmantošanā terapeitiskiem mērķiem. Mēs piekrītam, ka tas ir vēl jāveicina. Eh, eh, jautājumi, ko pieminēja godami deputāti, ir jautājumi par informācijas sniegšanu un par uzglabāšanu. Runājot par informāciju, mēs visi piekrītam, ka ir ļoti svarīgi sniegt precīzu un objektīvu informāciju vecākiem un iedzīvotājiem vispārīgi par ierobežojumiem un par priekšrocībām cilmes šūnu, tā skaitā eh, nabas saites eh, cilmi, asīņu cilmes šūnu izmantošanu. Eh, Dalībvalstu prakses dažkārt mainās atkarībā no sabiedriskās domas un politikas attiecībā uz šo cilmes šūnu izmantošanu, bet jau tiek veiktas informācijas kampaņas un citas informatīva rakstura aktivitātes. Komisija veicina dalību, aicina dalību valstis veicināt šādas aktivitātes. Runājot par uzglabāšanu, mēs zinām, ka privātās firmas jau piedāvā vecākiem iespēju uh, uzglabāt asiņu un abasaicu asiņu cilmšūnas. Tomēr vairākas dalība valsts ir izveidojušas arī šādus valsts dienestus, valsts uzkrāšanas iespējas. E, direktīva attiecas uz visām struktūrām, vai tas, tās būtu valsts vai e, privātās, un ir jārēķinās starp altruismu, ar altruismu un solidaritāti un anonimitāti attiecībā gan uz donoru, gan saņēmēju, kā arī jānodrošina solidāra pieeja visiem pacientiem. Vai dzīves gadījumā, paldies komisāri, darbie kolēģi, debates! pār nabasaitas asins cilmšanām. Eh, ar to mēs beidzam. Un mums vēl ir palicis darba kārtībā viens punkts, kas ir vienas minūtes runas saskaņā ar 150.